Uh, good morning. Uh, Labrīt visiem. Un uh, vēlos visus uh, sveikt. Es domāju, ka mums vēl jāpagaida dažas minūtes, lai uh, atnāktu vairāk uh, sanāksmes dalībnieku. Laikam vakar tiešām ir bijušas ļoti sātīgas vakariņas, un tādēļ varbūt ir dažiem grūti šorīt piecelties. Es sveicu Aleksandru Democopulus, kurš ir ek, Grieķijas parlamenta ekonomiskās komitejas priekšsēdētājs un arī sveicu visus nacionālo parlamentu pārstāvju šajā starp parlamentu sanāksmē, ko organizē ekonomikas un monetāro lieku komiteja. Uh, pēdējo gadu laikā mēs esam ļoti aktīvi strādājuši, īstenojot ekonomiskās pārvaldības reformas, uh, lai nodrošinātu arī demokrātisko pāraudzību šajā procesā, iesaistot uh, nacionālos parlamentus un gadskārtējās izaugsmes pārskatus un tāpat uh, strādājot pie banku savienības mēs arī saglabājam šo demokrātisko kontroli no nacionālo parlamentu puses. Uh, sadar, uh, šī sesija ir sadalīta divās daļās un jūs uh, varējāt izvēlēties, kas jūs vairāk interesē, un jūs daudz interesē efektīva PVN sistēma Eiropas Savienībā, un otra daļa bija uh, fiskālā konsolidācija Eiropas Savienībā un labākās prakses apmaiņa ir uh, mm, jums izdalītas kārti, kārtītes, kuras jūs aizpildat, lai pieteiktos runāt. Katram runātājam ir paredzētas divas minūtes debatēs. Un uh, lūdzu uzrakstiet arī, no kurienes jūs esat un ko jūs pārstāvat. Uh, tagad pārējām pie pirmās sesijas efektīva PVN sistēma sistēma Eiropas Savienībā. Un uh, šī prioritāšu izvirzīšana sistēma ir mainīsies un vēl varētu mainīties. Eiropas Savienība tagad iesaistās gandrīz visās uh, tematiskajās uh, jomās un ir uh, nacionālajām um, varas iestādēm uz uzspiesti eh, ekonomiskie mērķi, bet mēs konstatējam, ka ir demokrātiskais deficīts lēmumu pieņemšanas procesā. Lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm pēc komisijas ieteikumiem, un pēc tam ir grūti konstatēt, kurš izlēma par politikas mērķiem un kurš ir atbildīgs par šiem lēmumiem. Tagad es vēlos uh, nosaukt runātājs. Pirmais ir Filips Marīnī, kurš pārstāv Francijas senāta eh, fiskālo komiteju, tālāk eh, Dānijas parlamenta fiskālās pār, eh, komitejas pārstāvis un Ungārijas parlamenta fiskālās komitejas pārstāvis uzstāsies. Katram runātājam būs piecas minūtes un pēc tam būs jautājumi un atbildes un viedokļu apmaiņa. Marīņi kungs, vārds jums, paldies priekšsēdētājs kundze. Ir uh, vēl ļoti svarīgi mums interesēties par to, kā uzlabot PVN sistēmu Eiropas Savienībā, jo fiskālie ieņēmumi no PVN mūsu valstīs veido uh, lielu daļu budžeta ieņēmumu. Francijas gadījumā PVN veido gandrīz 50% neto ieņēmumu. Ir runa par 140 miljārdiem eiro, kas ir paredzēti 2014. gadā. Tādēļ ir jāuzlabo cīņa pret krāpniecību šajā jomā. Tas ir liels izaicinājums, it īpaši runājot par uh, šādiem krāpšanas gadījumiem, un mūsu parlaments nu pat ir pieņēmis uh, tiesību aktus, kas ļauj veids kontro, uh, veikt kontroli un apstrīdēt uzņēmumu uh, veiktās, veikto darbību, patiesumu un PVN numura piešķiršanu Eiropas Savienībā. Uh, Uh, īpašs izaicinājums ir uh, pārdošana internetā un uh, kontrole, kas veikta eh, pēdējo mēnešu laikā, to ir darījuši mani kolēģi senatori. Viņi ir devušies uz muitas birojiem Parīzes Šarla de Gola lidostā. Mani uh, kolēģi ir sagatavojuši e, ziņojumu parlamenta komitejai, kas ir publiski pieejams arī internetā, un tiek konstatēts, ka muitas dienestu darbība ir efektīva e, nodrošinot cīņu pret uh, Uh, kontrabandu, uh, aizliegtu produktu, mm, ieroču un aizsargājumu sugu ieviešanu un viltot preču, preču ieviešanu. Tomēr fiskālajā jomā ir daudz nepilnību. Pirmkārt tāpēc, ka šī kon kontroli ierobežo specifiski noteikumi attiecībā uz pasta sūtījumiem un ekspresu sūtījumiem. Šeit pārvadātāji sniedz informāciju iestādēm tikai četras stundas pirms lidmašīnas nosēšanās, un šie dati ir daudz mazāk precīzi nekā parastajām kravām, un attiecībā uz pasta sūtījumiem šie noteikumi ir minimāli, un informācija ir praktiski nepārbaudāma, jo šī procedūra nav informatizēta. Līdz ar to uh, muitas nodevas netiek uh, iekasētas pilnīgā apjomā. Un to mēs konstatējam, ja Padomājam, ka Rosī lidosta šeit ir runa par pieciem miljoniem uh, Eh, kas būtu jāmaksā, un tikai 570 tūkstoši ir eh, iekasēti no ekspresūtījumiem un no pastsūtījumiem. Vispār nekādas nodevas nav maksāts. Līdz ar to mēs redzam, šeit ir milzīgs caurums PVN iekarošanas, eh, iekasēšanas jomā Francijā, bet es domāju, ka arī daudzās citās Eiropas Savienības valstīs importa nodevu aprēķināšana balstās uz deklaratīvu režīmu un franšīzēm, ko attaisno ar nepieciešamību padarīt raitāku kravu plūsmu. Un uh, Uh, attiecībā uz pārdošanu internetā šāda veida komercija veicina lielā mērā krāpšanas izplatīšanos. Līdz ar to pat administrācijai trūkst jeb kādas ietekmes uh, līdzekļu, ja šis um, interne, pārdošanas interneta vietne atrodas ārz, ārpus valsts teritorijas, tad vispār neko nevar, nekādu informāciju iegūt, nekādas ietekmes nav. Un tā ir Eiropas Savienības problēma, kas uh, izpaužas arī citās jomās, kas saistītas ar e-ekonomikas e, e attīstību. Un mūsu finanšu komiteja ierosina noteikt PVN iekasēšanu izcelsmes uh, valstī uh, transakcijas brīdī un nevis tad, kad prece nonāk muitā. Tas šķiet ļoti vienkārši, ka maksājumu starpnieki, bankas un citas uh, institūcijas uh, būtu, eh, tām tikt uzdots iekasēt šīs nodevas un nodokļus, Un noslēgumā vēlos te, jums atgādināt vēl uh, vienu lielu izaicinājumu runājot par PVN, proti uh, 2008. gada 12. februāra direktīvas ieviešana par PVN likmes noteikšanu elektroniskajiem pakalpojumiem. Kā jūs zinat, Uh, tiek veiktas reformas, nosakot patēriņa uh, valsts PVN likn, likmes, tomēr mūsu draugi no Luksemburgas ir saņēmuši pagarinājumu līdz 2015. gadam un ir noteikts arī pārējais periods līdz 2018. gadam. Un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk īsteno 2008. gada kompromisu attiecībā, it īpaši uz tādām valstīm kā Vācija, Francija, apvienotā karaliste, Spānija, kas ir uh, lielas uh, valstis, kur ir daudz patērētāju, jo šeit ir runa par miljārdiem eiro, kas nav samaksāti nodokļos. Uh, līdz ar to priekšsēdētājs kundze esmu pabeidzis savu uzrunu un es gribu atgādināt, ka mūsu komiteja ir izteikusi arī um, iebildumus pret jauno priekšlikumu attiecībā uz PVN likmes noteikšanu. Paldies! Liels paldies! Es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kam veltīt tikai 5 minūtes. Es Iepriekš esmu izstrādājusi pati ziņojumu, bet jebkurā gadījumā mēģināsim iekļauties laikā un dosim vārdu Tomasam Jensena kungam no Dānijas parlamenta. Lūdzu. Paldies. Paldies, ka esat uzaicinājuši mani šodien ierasties pie jums un stāstīt, kā mēs iekasējam PVN un cīnamies ar PVN krāpniecību. Valsts finansējuma valsts finansējuma nodrošināšana ir tiešā veidā saistīta ar PVN iekasēšanu. PVN pārstāv aptuveni 20% no visiem valsts ieņēmumiem. Mums ir vie ļoti vienkārša sistēma. Mums ir divas PVN likmes. 25% un 0%. 25% tiek uzlikti visām precēm un pakalpojumiem. Un izņē, izņēmums ir noteikts tikai zināmām jomām kā laikraksti, uh, finanšu pakalpojumi un mājokļa īre. Kas tad ir PVN maksātājs? PVN maksātājs ir uh, jebkura persona, kas um, pārdod preces vai pakalpojumus, ir juridiska persona, viņi reģistrējas un tad uzliek um, šo PVN likmi attiecīgi pārdodamajām precēm. Un PVN Reģistrācija, reģistrācija PVN mērķiem ir obligāta. Ja jūs, um, tātad jūs apgrozījums pārsniedz 6,5 tūkstošus eiro 12 mēnešu laikā un PVN izņēmumu nevar noteikt šādiem uzņēmumiem, kam ir obligāti jāmaksā PVN. Un ja paraugamies um, uz PVN slogu uz mājasemniecību, tad jāsaka, sloks ir salīdzinoši mazs. 2,7% 2010. gada fiskālajam gadam, un, ja paraugamies uz kopējiem PVN ieņēmumiem, kas ir 13,5 miljardi eiro, jāsaka arī komisija ir veikusi pētījumus par šo PVN atšķirību, robu, un rādītājs Dānijai ir 10%, jāsaka, ko, kopējā Eiropas Savienības kontekstā šis rādītājs ir visai zems. PVN ir ļoti labs piemērs, kas ilustrē, kā cilvēki maksā nodokļus un nodevas. PVN tiek maksāts bez iebildumiem un bez īpašiem krāpniecības gadījumiem. Sabiedrība pieņem šo sistēmu, jo Attiecīgi tādējādi tiek nodrošināts visai augsts labklājības līmenis un nav izteiktas vēlmes krāpties pievienotās vērtības nodokļu jomā. Mūsu sistēma ir visai vienkārša, un tas nozīmē tomēr to, ka var tikt pieļauts arī zināmas kļūdas, un ir zinām arī atsevišķi krāpšanās gadījumi. Dānijas pilsoņi iesniedz datus, bet, kā jau minēju, reizēm tomēr ir zināmas problēmas un kļūdas, kas jārisina. Viena cilvēka uzņēmumi, tiem reizēm ir problēmas nomaksāt PVN. Lielākiem uzņēmumiem šādas problēmas rodas rētāk. Kas attiec uz mikro uzņēmumiem, tad PVN tiem ir vidēji 13% un uzņēmumi kuros uh, darbojas 1 līdz 12 cilvēki, tad šis rūps ir tikai 3%, bet uzņēmumiem ar lielāku darbinieku skaitu rādītājs ir 0,3%, un tādēļ mums jāpievērš īpaša uzmanība darbinieku skaitam uzņēmumam, uzņēmumā. Trīs visbiežāk pieļautās kļūdas ir um, tas, ka netiek nomaksāts PVN pilnībā pretstatā nodoklim, kas būtu jāmaksā uzņēmumam, un problēmas rodas arī tādos gadījumos, kad nodokļu deklarācija ir jāiesniedz pašai personai. Tur ir vairāk tehniski apsvērumi, kas noved pie kļūdām, un arī komisija ir veikusi pētījumu, aplūkojot iemeslus Jāsaka, mūsu sistēma um, tika izveidota jau 1960. gados, un mēs laika gaitā sistēmu pastāvīgi pielāgojam, uzlabojam. Un, protams, reizēm rodas problēma um, izpildīt likumdošanas prasības, tādēļ mēģinām likumdošanu padarīt skaidrāku, saprotamāku. Bieži vien nodokļu iestāžu pārstāvi dodas pie uzņēmumiem, sazinās ar cilvēkiem, mēģina skaidrot, kā šo sistēmu vienkāršāk izpildīt, kā nodrošināt atbilstību, kā cīnīties ar pielaistajām kļūdām. Un um, Dānijā ir aptuveni 3000 īpaši atlasītu uzņēmumu, kas ir pak pakļauti īpaši padziļinātām pārbaudēm. Ja šo uzņēmumu iesniegtās deklarācijas nav pareizas, nav par korektas, tad um, nodokļu iestāžu pārstāvi dodas uz šiem uzņēmumiem, skaidro, kā uzlabot, kā novērst neatbilstības, un tādējādi mēs mēģinam nodrošināt to, ka PVN tiek nomaksāts korekti katru gadu. Komisijas ziņojumā gan nav īpašs skaidrojums par Dāniju, kādēļ šis rops ir visai mazs pretstatā tam, ka PVN li, likme ir visai augsta. Viens no skaidrojumiem ir, um, viens no iespējamiem skaidrojumiem ir tas, ka uh, reģistrācijas rādītāji ir tiešām augsti. Danijā ir ļoti plašs reģistrs un lielā mērā um, tiek digital, digitalizēta arī uh, uzņēmumu informāciju. Vēl kāds iespējams skaidrojums varētu būt tas, ka mēs cieši sekojam arī monetārā fonda vadlīnijām, kā jau es minēju sākumā, tad mums ir divas likmes, tātad 0% un 25% likme. Nobeigumā gribētu vēl tikai minēt, ka šobrīd um, mēs īpaši strādājam pie šī roba samazināšanas, lai nodrošinātu ieņēmumus valsts kasē un cīnāmies ar krāpšanas gadījumiem PVN jomā. Un arī mūsu gadījumā karuseļveida krāpšana ir visbiežāk sastopamais krāpšanas veids. Esam īstenoši arī vairākas iniciatīvas Eiropas līmenī. Protams, ir jānodrošina sadarbības starp dalību valstīm cīņā ar krāpšanos PVN jomā, un tādēļ esam izvēlējušies ļoti uh, mērķtiecīgu pieeju komisijas uh, iniciatīvām, mēģinam tās pēc iespējas ātrāk īstenot. Paldies! Uh, thank you very much. I, I'm being a little generous with the time. Paldies! Es esmu patiešām visai dāsna piešķirot runāšanas laiku. Varbūt, ka mēs vēl varēsim atgriezties pie dažiem runātājiem. Uh, un, ja jūs kaut ko nevarētu pateikt, varbūt, ja vēlāk paliks pārlaiks, jūs varēsiet pie tā vēl atgriezties. Uh, Tagad došu vārdu Janušam Ferešam no Ungārijas parlamenta. Ungārijas parlamenta priekšsēdētājiem lūdzu. Sūt. Az Európai Bizottság... Paldies, ka devāt man vārdu. 2011. gada 2011. gadā pieņem ziņojumu par PVN, par cīņu pret krāpniecību un gribēju nedaudz komentēt par PVM. Mēs runājam par vienoto deklarāciju sistēmu un 15. Eh, novembrī tika eh, ECOFIN apspriests jauns priekšlikums, kas bija domāts, lai sistēmu vienkāršotu, ņemot vērā eh, to, kad ir jāizsniedz nodokļu deklarācijas, cik ilgā laikā PVN var nomaksāt, uh, tas varētu negatīvi ietekmēt uh, skaidrās naudas un arī neskaidro līdzekļu apgrozību. Jāsaka, ka ir atšķirīgas PVN likmes, bet ja būtu harmonizētākas normas, tas, protams, nāktu tikai par labu. Varbūt atsaukšos uz uh, Francijas pārstāvi teikto. Ir dažas dalību valstis, kurām ir eh, atšķirīgas PVN sistēmas, un pēdējo desmit gadu laikā šādu parādību esam piedzīvojuši. Un ja nekas nemainīsies, ja nemainīsies dalību valstu attieksme, tad, eh, protams, arī nākotnē mēs sastapsimies ar vairākiem eh, šķēršļiem. Ja mēs vēlamies izveidot eh, robustāku PVN sistēmu, protams, ir jācīnās pret krāpniecību šajā jomā, un PVN sistēma ir labāk jāpārvalda. Mēs vēlamies, protams, palielināt PVN ieņēmums Eiropas Savienībā. 12% no iespējamiem ieņēmumiem tā arī nekad nenonāk līdz valsts kasēm. Kad uh, Ungārija 2004. gadā iestājās ES, mēs zaudējām 10% no uh, PVN ieņēmumiem. Un eh, no šādiem pašiem zaudējumiem ciet arī citas dalību valsts, kas iestājās kopīgi ar mums. Kādēļ tas tā notika? Jo tika mm, atceltas muitu nodevas. Iestājoties Eiropas Savienībā, mēs pieredzējām, ka aizvien biežāk tiek izmantot šī karuseļu veida krāpniecība PVN jomā. Tātad mums ir jāmainās ar paraugu praksi, ir jāharmonizē likumdošana. Un pēdējo gadu laikā esam pārliecinājušies, ka nodokļu iestādēm, ieņēmumu dienestiem ir jābūt piekļuvēji, labākai piekļuvēji dažādu veidu informācijām. Mēs vēlamies, lai piekļuva informācijai būtu brīvāka un gludāka, lai arī mēs dalību valstu starpā varētu paplašināt sadarbību. Ir daži produkti, kas, ar kuriem ļoti bieži notiek krāpšanās. Mēs esam izveidojuši jaunu pieeju, bet, protams, ir vēl tāls ceļš ejams. Ja dalību valstīs ir konstatēti ļoti smagi krāpniecības gadījumi, tad ir jābūt ātrās reaģēšanas mehānismam. Mums ir efektīvāk jācīnās pret eh, krāpniecību PVN jomā, un es domāju, ka arī no mums, eh, Ungāriem, šo to var pamācīties. ir uh, lieli produktu apjomi, preču apjomi, kas tiek uh, pārdoti lielos daudzumos, piemēram, gaļa, dārzeņi un tā tālāk. Un šeit arī ir iespējama krāpniecība. Un, protams, uh, redzam, ka aizvien jaunas produktu grupas tiek pakļautas krāpniecībai. Mums ir jāaizkavē krāpšanās un uh, Uh, me, metālūžņi uh, un cita veida uh, izstrādājumi tiek pārdot uz Ungāriju, un arī šeit krāpniecības gadījumu nav nekāds retums. Ja az is, hogy az áru fizikailag azonos helyen maradva csak a... Ja šiem produktiem piemērot zemāku PVN likmi, tad uh, tas varētu samazināt uh, krāpniecības gadījumu skaitu. Un ir, piemēram, uh, gadījumi, kad produkti it kā virtuāli tiek tirgot no vienas valsts uz otru, bet īstenībā tie neatstāja pat vienas valsts robežas, bet tas ļauj uh, arī veikt ietaupījumus. Un, protams, uh, tad nevar pārbaudīt krāvas, eh, krāvas mašīnu saturu, bet eh, ir jāpārbauda dokumenti, lai varētu konstatēt, vai ir notikusi krāpniecība vai nē. Ja preces tiek pārvest no vienas valsts uz otru, tad tās nonāk eh, no viena nodokļu maksātāja rokām, tā teikt, cita nodokļu maksātāja rokās. Mums jābūt iespējušai plusmai izsekot. Paldies! ir tikai iesniegta viena uh, rozā veidlapa, un ja vēl kāds vēlas izteikties, tad lūdzu uh, informējiet man par to, jo es zinu, ka arī tiem, kas jau izteicās, ir vairāk uh, sakāmā. Tagad Diegos Tolijans, kas ir Eiropas parlamenta uh, ekon komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies, Bols kundze. Es tikai gribu atgādināt, ka pašreizējā PVN sistēma, kad to ieviesa Eiropas Savienībā, tika nosaukta par pārejas sistēmu, bet nu, tā jau ir spēkā daudzus gadus. Un domājot par PVN maksāšanu, uh, ir jānošķir šis izcelsmes princips uh, vai tās valsts princips, kurā produkts tiek pirkts un tās valsts, kur tas tiek nogādāts. Eiropas parlamentā mēs domājam, kā izveidot pietiekami spēcīgs instruments, lai cīnītos pret eh, nodokļu nemaksāšanu un ne tikai PVN nemaksāšanu. Uh, bet arī citu nodokļu nemaksāšanu. Ir tāds ļoti spēcīgs, efektīvs instruments uh, fiskālis 2014-2020, kas sastāv no divām daļām. Pirmā ir veltītas informācijas sistēmas izveidēji un aktualizācijai. Šī sistēma balstās uz uh, vienošanos starp dalību valstu um, attiecīgajām ministrijām. Un otra sistēmas daļa ir pieredzes apmaiņa ierēģņu vidū, augsta līmeņa ierēģņu vidū. Tie ir tātad cilvēki, kas strādā finanšu ministrijās. Un, protams, eh, tas nozīmē arī paraugu prakses veicināšanu, rūpējoties par uh, nodokļu nemaksāšanas apstādināšanu. Domāju, ka dalību valstu parlamentiem vajadzētu pievērst uzmanību fiskālis programmai, jo tā varētu būt patiešām eh, ļoti spēcīgs instruments, eh, ar kur palīdzību pielikt punktu šai krāpniecībai. Diemžēl tā joprojām ir vērojama dalību valstīs. Paldies! Thank you very much. Well, I... Paldies! Biju uh, eh, nepiekāpīga pret runātājiem, jo man šķita, ka būs eh, viņu skaits ārkārtīgi liels, bet eh, pēc tam es došu kolēģiem vārdu vēlreiz izteikties. No apakšpalātas polijā tagad runās Darījuš Rozāti. Viņš vada valsts finansējuma komisiju. Dziękuję pani przewodnicząca. E, system e, podatku VAT stał się obszarem nadużyć. Paldies, priekšsēdētāji. PVN sistēma bieži vien tiek ļaunprātīgi izmantota un ļoti jauki, ka kolēģi uh, atļāvās būt kritiski. Polijā Īstenībā 10-15% no visiem nodokļu ienākumiem iet garām valsts kasei, tātad 5 līdz 7% no visiem budžeta ienākumiem. Ieņēmumiem tā arī nekad nenonāk valsts rokās, un tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē mūsu konkurētspēju. Daži uzņēmumi Līdz ar to var iedzīvoties izdevīgākās pozīcijās, jo tie veids krāpniecību. Karuseļu sistēma arī nav nekāds retums, notiek eh, fiktīvi darījumi un pēc tam tie tiek likvidēti uzņēmumi, piemēram, eh, veids kādus darījumus, tie atrodas it kā ārpus Eiropas Savienības, un pēc tam tie pazūd vienā brīdī. Eh, Notiek daudz krāpniecības ar metālu užņiem, metāla izstrādājumiem un degvielu. Tas ir ļoti izplatīti. Mums ir jāpieliek punkts krāpniecībai, mums ir labāk jākoordinē eh, tas, ko darām Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir eh, vairākas iespējas, vairāki veidi, kā pret to cīnīties. Polijā. Po drugie, potrzebna jest i chyba. Mēs samazinājām PVN e, likmi e, uz metālistrādājumiem, un tas samazināja krāpniecību. Protams, ir jābūt arī pietiekamai informācijas plūsmai par notikušajiem darījumiem. Ja jūs izrakstāt rēķinu, jums ir e, jāpaziņo par to attiecīgajām instancēm, un ir jāinformē viss, uh, teiksim, nodokļu instanču tīkls. Protams, uzņēmumi ir jāreģistrē ir jāatreģistrē eh, visi uzņēmumi, īpaši tie, kas eh, nodarbojas ar tirzniecību. Čehijas republikā eh, mēs esam redzējuši ļoti labus piemērus. Varbūt kāds no Čehijas arī ir ieradies un varētu mums par to pastāstīt. Paldies! Uh, Liels paldies, Marīņikungs! Vai jūs vēlaties kaut ko komentēt? Jo... Paldies, priekšsēdētājs kundze! runājot par uh, Francijā veiktās kontrolas rezultātiem attiecībā uz uh, e-komerciju, es patiesībā vērsos pie Eiropas komisijas, jo man šķiet, ka, lai virzītos uz priekšu kontrolas jomā un lai samazinātu šo izvairīšanos no PVN nomaksas ir absolūti nepieciešami pieņemt lēmumus Eiropas Savienības tiesību aktu līmenī. Un mēs esam formulējuši divus priekšlikumus. Pirmkārt, ieviest automātisku informācijas apmaiņu starp uh, muitu un uh, uh, starpniekiem, kas uh, piegādā sūtījums, kas nodrošina maksājums internetā un tā tālāk, un otrkārt uh, paredzēt PVN iekasēšanu uh, preces izcelsmes valstī, ja prece tiek eksportēta nevis tad, kad prece nonāk muitā, un pēc tam, tātad es gribu teikt, šie divi uh, priekšlikumi ir ļoti svarīgi, jo viena pati valsts, katra atsevišķa valsts nav nespējuši šīs normas īstenot, jo tas neatbilst uh, Eiropas Savienības tiesību normām. Un es vēlētos, lai šīs idejas uh, tiktu apspriestas un ir ļoti svarīgi apzināties, cik šī nozara ir ekonomiski nozīmīga. Uh, pār e-komercija tagad skār uh, e, divas trešdaļas uh, pirkuma Francijā, un šeit ir runa par 45 miljārdiem eiro. Un preču pārdošana uh, no attāluma. Eh, nodro, eh, šeit ir runa par 20, vairāk nekā 25 miljārdiem eiro, un ja mēs nesakārtosim šīs procedūras, tad mēs varēsim darīt visu, ko vēlamies, bet eh, tehniski kas progress uh, samazinās mūsu nodokļu ieņēmumus un budžeta ieņēmumus gan uh, dalību valstīs, gan Eiropas Savienībā kopumā. I understand. Uh... Jā, priekšsēdētāji. Mums uh, uh, ir pieteicies Benēšī kungs, kurš vēlas runāt. Uh, dobré dopoledne, dámy a pánové. Uh, doufám, že mohu mluvit česky. Labrīt, dāmas un kungi, Vē es runāšu čehu valodā un vēlos īsumā komentēt mana uh, poļu kolēģa teikto, kurš mūs aicināja mm, šo, informēt par šo situāciju. Es pārstāvu Čehijas parlamenta Eiropas lietu komiteju un neesmu tieši atbildīgs par nodokļu politiku, bet varu apliecināt eh, poļu kolēģim, ka jaunā Čehijas valdība, kura šobrīd tiek sastādīta un cerams drīz arī sāks uh, strādāt uh, pēc balsojuma parlamentā, ir apņēmības pilna palielināt, uh, pastiprināt cīņu pret krāpniecību nodokļu jomā, it īpaši attiecībā uz tiešie, tiešiem nodokļiem, nodokļiem alkoholam Čehija jau ir sasniegusi lielus panākumus cīnoties pret krāpniecību ar nodokļiem eh, patēriņa eh, jomā. Un es pieņemu, varbūt arī, ka kļūdos, bet ka ka šeit tika piesaukt mana valsts, tāpēc es arī runāju. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Mums ir daži jautājumi Eiropas komisijai. Varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, bet uh, vispirms došu vārdu Jānošam Veresam, kurš arī vēlas vēl ko piebilst. Paldies, priekšsēdētāji. No vienas puses Es vēlējos norādīt, ka piekrītu Francijas senatora Mariņī teiktajam, ka mums ir uh, jārunā gan par uh, e-komerciju un jānodrošina automātiska informācijas apmaiņas starp dažādu dalību valstu iestādēm. Uh, dalību valstīm ir jānodrošina piekļuve datiem, kas uh, glabājas citā, citās dalību valstīs par šiem darījumiem. Ir skaidrs, ka ja mēs um, pievēršamies datorizētām sistēmām dalību valstīs, tad tajās ir daudz vairāk datu nekā šobrīd uh, ir piekļuve ja eh, nekā šobrīd ir pieejama citām dalībvalstīm informācijas apmaiņas ietvaros. Es arī eh, varu piekrist polijas kolēģim, eh, kurš stāstīja par pieredzi. Mums ir līdzīga pieredze arī kā Čehijas republikā. Un, manuprāt, tiešām ir ļoti svarīgi veikt kopīgu pieredzes uh, izvērtēšana par apvērsto maksājumu sistēmu, piemēram, Polijas un Ungārijas kontekstā. Mēs varam tā, šās nodevas piemērot noteiktai uh, preču kategorijai un paskatīties, kas notiks, ja šāda sistēma tiek ieviest, piemēram, attiecībā met, uz metāla izstrādājumiem. Mēs redzam, kas notika Ungārijā, kas notika Polijā. Un uh, Uh, kā tas viss ietekmēja krāpšanas apjomu. Uh, protams, šī krāpšana skar ne tikai metāla izstrādājumus, bet arī citus izstrādājumus. Mums varbūt vajadzētu šo praksi uh, plašāk izplatīt un jāskatās arī uz tirgus dalībniekiem, uz piekļuvi tirgum attiecībā uz uh, individuāliem uzņēmējiem, uzņēmumiem. Un, manuprāt, uh, tas būtu jādara izmantojot dažādu dalību valstu pieredzi un jādomā arī par Eiropas saimnības tiesību aktiem priekšsēdētāji. Jā, kā jau es norādīju, iepriekšējā pilnvaru uh, termiņā es sagatavoju ziņojumu, kurā tika izvērtēts visas šīs um, iespējas par apvērsto um, no, nodevu sistēmu attiecībā uz tām izēvielām un precēm, kurš krāpšana ir visvairāk izplatīta. Bet arī runājot par karuseļu krāpšanas kontekstu. Tagad ir daudz datorizētu sistēmu un nepieciešama uh, informācijas apmaiņa. Varbūt mēs varētu runāt šeit par tādiem no, uh, norēķinu centriem, nevis par kaut kādiem izņēmumiem pārobežu tirzniecībai bet uh, šobrīd laikam vēl nav pieejama tehnoloģija, lai aizpildītu šos robus. Un franču kolēģis runāja par kravu plūsmu. Ja pastiprina muitas kontroles un tās kļūst pārāk invazīvas, tad mēs it kā varētu ierobežot brīvu preču apriti, un uh, te varētu rasties sarežģījumi, jo brīva preču aprit ir viena no pamata brīvībām. Un uh, tad iznāk, ka tā it kā ir jāierobežo, lai iekasētu nodokļus pilnā apjomā. Varbūt komisija varētu mums pastāstīt par to, kādus risinājumus tā ir iecerējusi šīm problēmām. Mūsu nākamā sēdes daļa sāksies 10.15. Ja kāds vēlas piedalīties šai diskusijā, tad lūdzu iesniedziet rozā veidlaps vai arī vienkārši paceliet roku. Tagad vārds komisijai. Merci, madame, euh, la prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos sniegt dažas atbildes uz izskanējušiem jautājumiem. Runājot par uh, digitālo ekonomiku, kas, kurai ir divi uh, atzāri, varētu teikt. Un senators Mariņī jau runāja par uh, tirzniecību internetā, tātad preču pasūtīšanu internetā un preču piegādi. Un šī uh, preču pārdošana no attāluma Eiropas Savienībā ir problēma, jo dalībvalsts to nekon, tās nekontrolē, tīpaši tad, ja preces tiek sūtīts no trešajām valstīm. Tad muitas uh, iestāžu kompetencē ir kontrolēt šīs preces, un, protams, muitā ir grūti izsākt kontrolēt visus uh, sīkos sūtījumus, jo to ir tūkstošiem katru dienu. Un tādēļ komisija arī ir uh, pasūtījusi pētījumu pirms kādiem pāris mēnešiem un gaidām rezultātus uh, šā gada vidū par to, ko būtu iespējams darīt likumdošanas jomā, jo esam konstatējuši, ka notiek liela apjoma krāpšana, uzņēmumi Eh, izveido savas eh, pārstāvniecības trešajās valstīs, pēc tam sūta maza apjoma sūtījumus, eh, kompaktdiskus, DVD un tā tālāk, un tas viss ir legāli, jo pastāv franšīze. Jautājums, vai šo franšīzi nevajadzētu atcelt. Uh, Otrs jautājums jāceļ Frančijas, kā īstenot kontroli. Un uh, senatora Maņriņi priekšlikumus esam gatavi uh, izvērtēt. Protams, ja šī nodokļa iekasēšana izcelsmes valstī būtu viens risinājums, bet tad būtu jāsadarbojas ar trešajām valstīm vai ar starpniekiem. Uh, PVN iekasēšanā un šeit atkal ir virkni problēma paredzams. Otrs, um, otrs atzars šajā digitālajā ekonomikā ir ekono elektroniskie pakalpojumi, kad tiek uh, leju pielādētas uh, programmas vai, teiksim, ir elektroniskie uh, pārraides un cita veida uh, Uh, ir um, uh, noteikumi, kur ir pārējais periods, uh, at, uh, ir nepieciešami informātikas instrumenti, un tika pieminētas arī Luksemburgas gadījums, kas vēlas saglabāt savus ieņēmumus no digitālās ekonomikas. Un, uh, Uh, Luksemburgai šeit ir runa par vienu miljārdu eiro, jeb četriem procentiem no PVN, kas ir liels uh, apjoms. Mēs esam paredzējuši izveidot vienas pieturas aģentūru PVN jomā, tātad viena dalībvalsts iekasēs PVN citas dalība valsts vārdā pārdevēja valstī. Uh, Uh, un uh, šis uh, nodoklis tiks iekasēts gala patērētāja valsts vārdā. Bet jautājums ir par trešām valstīm. Arī šajā gadījumā mēs domājam arī par brī, vienas pieturas aģentūru trešām valstīm, bet uz brīvprātības pamatu, un ļoti maz uzņēmumi ir reģistrējušies šajā aģentūrā. Uh, Un šeit ir runa par liela apjoma izvairīšanos no PVN nomaksas trešajās valstīs, kur pārdevējs atrodas trešajā valstī, sniedz elektroniskus pakalpojumus un nemaksā PVN Eiropas Savienībā. Un mēs tagad gatavojam sarunu vešanas pilnvaras, um, ko iesniegsim padomē, lai varētu uzsākt sarunas ar trešajām valstīm un galvenajiem Eiropas Savienības partneriem. Uh, Šeit tātad tas bija par digitālo ekonomiku. Otrs jautājums ir sadarbība krāpniecības apkarošanā. Šeit esam sasnieguši progresu. Komisija uzskata, ka dalībvalstīm ir pietiekami juridiskie instrumenti, lai cīnītos pret krāpšanu. Uh, Protams, nevar viena izolēta dalība valsts cīnīties pret krāpšanu, ir nepieciešama sadarbība Eiropas Savienības līmenī, ir nepieciešama instrumenta valstu rīcībā, bet uh, vājais punkts ir dalība valstu vēlme sadarboties. Uh, pastāv struktūra Eirofisk, kas palīdz ātrāk ap, nodrošināt informācijas apmaiņu, tomēr šī sistēma nedarbojas tik labi, kā mēs to bijām iecerējuši Tātad ir jāuzlabo sadarbība, bet uh, liela atbildības daļa gulstas uz dalību valstu pleciem, jo komisija ir izveidojusi šos instrumentus, bet dalību valstīm tie ir jāizmanto. Runājot par šo apvērsto nodevu sistēmu, eh, ir taisnība, ka pastāv karuseļu krāpšanas schēmas Eiropas Savienībā, kuru pamatā ir um, nodokļu atlaides darījumiem Eiropas Savienībā. Un uh, Eiropas komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, ko atbalsta Eiropas parlaments, pārskatīt šo uh, nodokļu iekasēšanas sistēmu Eiropas Savienībā, un šī uh, apvērstā nodevu sistēma varētu būt viens instruments, bet tā nav panacēja, jo tā rada citas problēmas, tā novirza PVN iekasēšanu tuvu patēriņa fāzei, un tas vēl sarežģīja PVN iekasēšanu nodokļu administrācijai. Mēs redzam PVN eh, piemēru ASV, kur ir pārdošanas nodoklis, un šeit krāpšanas apjoms ir 30 līdz 40 procenti, tātad šī sistēma nav efektīvāka par PVN. Un uh, tādēļ mēs um, strādājam ar dalību valstīm un kopā arī ar ekspertiem. Mums ir 40 ekspertu grupa, kas mums konsultē komisijā, un mēs um, uh, ekla, uh, izskatām trīs iespējams risinājumus galīgajai PVN. Uh, sistēmai, bet mēs uzskatām, ka šī sistēma, kas tika pieņemta 1979. gadā, ir novecojusi. Ir jāņem vērā tas, kā darbojas uzņēmumi mūsdienās, ka ir elektroniskā administrācija jo mēs patiesībā šajā jomā atpaliekam no trešajām valstīm Eiropas Savienībā. Mums ir PVN sistēma, ko 67. gadā pieņēma sešas dalību valstis, un tagad, lai to reformētu pēc 60 gadiem, mums būs jāvienojas ar 28 dalību valstīm, un tas ir ļoti grūti, un būs grūti panākt vienbalsīgu vienošanos padomē par šo jautājumu. Runājot par standartu deklarācijām. Mēs uh, ne, nepiekrītam Francijas nostājai par subsidiaritāti. Mūsu juridiskais dienests uzskata, ka šeit nav subsidiaritātes jautājums. Un uh, ir arī uh, cēloņa sakarība, jo deklarācija ir sarežģītāka, jo uh, šī at atšķirības starp teorētisko nodokļu apjomu un praktiski iekasēto nodokļu apjomu pieaug, un arī sistēmas sarežģītība rada, rada lielāku krāpšanās apjomu. Un Dānijā, Dānijas piemērs, kur ir tikai viena PVN likme 25% un 0% likme avīzēm arī liek mums domāt par iespējamiem vienkāršošanas pasākumiem. Paldies! Priekšsādātājs kundze, tas bija viss, ko vēlējos teikt. Liels paldies! Šobrīd šķiet, ka paneļa diskusijas dalībnieki grib izteikties. Došu vārdu Aleksandram Divinsopolis kungam. Viņam ir kas sakāms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. PVN veido vienu no galvenajiem ieņēmumu avotiem dalību valstu budžetos, bet šīs sistēmas ir ļoti atšķirīgas un arī nodokļu iekasēšana ir atšķirīga un um, pārobežu darījumi līdz ar to kļūst ļoti sarežģīti un dārgi. Ekonomikas krīzes rezultātā pēdējos uh, gados uh, nav izslēdz iespēju palielināt vēl PVN, jo uh, gan uzņēmumu, gan pilsoņu maksāt spēja ir ierobežota. Tādēļ ir jāvēršās pie netiešajiem nodokļiem, ko arī vairs nevar palielināt. Grieķijā bija nolēmts paaugstināt PVN, līdz ar to patēriņa preču uh, cenas pieauga un samazinājās patēriņš. Un Grieķijā patiesībā mēs lēšam, ka esam zaudējuši aptuveni 10 miljārdus eiro. Un Eiropā šis skaitlis ir 200 miljārdi aptuveni. Uh, Līdz ar to nu, nodokļu sistēmas maiņa un tas, ka šī sistēma, PVN sistēma Grieķijā, dal, citās dalībvalstīs un Eiropas saimnībā ir tik sarežģīta, rada arī uh, grūtības uh, nodokļu iekasēšanā. To mēs konstatējam darījumos Eiropas uh, Savienības ietvaros, kur jāņem vērā pilnīgi atšķirīgas nodokļu sistēmas. Tādēļ vajadzētu domāt par vienkāršotiem noteikumiem, kas būtu spēkā visur. Un līdz ar to mēs varētu arī vienlaikus samazināt uh, kontro, ar kontroli saistītās izmaksas un krāpšanas gadījumus. Uh, mēs re, rēķinām, ka noteiktās jomās, piemēram, kultūrai un citās, vajadzētu noteikt pazeminātu PVN likmi un arī noteikt vienotu PVN likmi Eiropas Savienībā pēc objektīviem kritērijiem. Komisija ir paredzējusi izstrādāt vienotu PVN deklarācijas veidlapu. Tas tiešām palīdzētu samazināt izmaksas nacionālā līmenī un arī veicināt pārobežu darījumus. Priekšlikums atteikties no gadskārtējas deklarācijas iekasniegšanas jau ir uh, ieviests Grieķijā. Uh, Eh, Grieķija arī eh, iestājas par to, ka PVN ir jāmaksā eh, preču nosūtītājam tajā valstī, kur tas atrodas, un arī ir jāiesaistas starpnieki un, un bankas, lai vienkāršot šo procedūru. Mēs esam vienkāršojuši mm, nodokļu kodeksu attiecībā uz PVN, esam ieviesuši uh, elektroniskas PVN deklarācijas un veicam arī grāmatvedības kontrolas balstoties uz risku analīzi. Mēs Grieķijā arī sadarbojamies ar Eirofisku Mm, ņemot vērā visas uh, iespējamās grūtības. Mēs saprotam, ka ir absolūti nepieciešams pārskatīt uh, PVN sistēmu, kas ir spēkā jau kopš 1979. gada. Uh, jāpadara efektīvāka, jāparāds homogēnas, vienotas procedūras dažādās dalību valstīs, kas arī atvieglotu cīņu pret krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mēs šobrīd esam budžeta taupības periodā, un krāpšana un izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir uh, saistīta ne tikai ar sociālo taisnīgumu, uh, bet arī ir svarīga, lai sabiedrība pieņemtu uh, īstenotos taupības pasākumus. Paldies! Okay, I've got another... Labi, vēl viena veidlapa ir iesniegta. Sueras kungam došu vārdu. Lūdzu. Yeah, okay, right. Floor's yours. <laughs> Eh, aitäh ja tere hommikust ka minu poolt. Paldies. Labrīt visiem! Es jums izstāstīšu par situāciju Igaunijā. Mūsu PVN sistēma ir tāda, ka atbrīvojums no nodokļa ir ļoti ierobežots. Jāsaka, kopumā mūsu sistēma ir visai līdzīga Dānijas sistēmai bet šī PVN starpība, neiekasētais PVN tomēr pastāv un tas ir jārisina. Un būtu kāds jautājums. Zaļajā grāmatā ir iekļauti vairāki rīcības modeļi attiecībā uz to, kā labāk iekasēt PVN. Viens no šiem modeļiem ir saistīts ar to, ka rēķina informācija reālajā laikā tiek nodota un nosūtīta informācijas bāzei. Gribēju uzdot šo jautājumu tādēļ, ka Igaunijas valdība šobrīd domā par rīcības modeli. Gadījumā, ja rēķina summa pārsniedz 1000 eiro, tad šī informācija elektroniskā veidā tiek nodota nodokļu iestādēm. Tādēļ gribētu jautāt, cik tālu ir tikusi komisija savos pētījumos attiecībā uz zaļajā grāmatā iekļautajiem jautājumiem un šo aprakstīto modeļu efektivitāti. Vēlētos uzzināt, kādi ir sasniegtie rezultāti attiecībā uz dalību valstu piekļuvi šiem datiem, kas tiek uzglabāti citu dalību valstu datu bāzēs. Šo jautājumu jautāju tādēļ, ka Igaunijas valdība plāno šo modeli nākotnē varbūt izmantot, tādēļ gribējām zināt, cik tālu komisija ir izstrādājusi šos pētījumus un kāda ir gaidāmā efektivitāte. Paldies! Paldies! Vēl divi runātāji un uh, komisija arī um, it kā tiek uzdot jautājumi, bet es nezinu, vai mums pietieks laika Es domāju, ka arī informācijas apmaiņa ir ļoti svarīgs elements reālajā laikā. Vereškungs, vai jūs vēlreiz gribat izteikties, lūdzu? Paldies, priekšsādētāji, divas lietas, ko gribēju minēt. Sākumā atbildot komisijas teiktajam. Jūs šeit runājāt par principiālām problēmām attiecā, attiecībā uz uh, apgriezto maksāšanu sistēmu, bet mēs nedrīkstam ignorēt to, ka PVN apgrieztā maksāšana ir piemērots praktisks instruments un tas ir bijis pietiekami labs instruments, lai apturētu krāpšanos PVN jomā. Tādēļ šeit ir neliela atšķirība tomēr starp principiem un praktisko situāciju. Otra lieta, ko gribēju minēt. Gribēju atbildēt uz komisijas teikto, uh, attiecībā uz preču brīvu pārvietošanu Eiropā. Konkrētu produktu gadījumā mēs uzraugām šo preču pārvietošanu, bet kopumā runājot, atsevišķās valstīs ieņēmumi no PVN sasniedz 10%. Tātad mēs nevēlētos šeit atkārtotas muitas kontrols, mēs negribētu nekādā veidā ierobežot preču vai produktu brīvo apriti, bet mēs gribētu runāt par izsekojamību šiem produktiem, par zinām veidu uzraudzību, lai tādējādi varētu izvairīties no šī ļoti kaitīgā fenomena Eiropas Savienībā. Paldies! Marīnī kungs! Priekšsēdētājs kundze, es vēlējos uh, vispirms pateikties komisijas pārstāvim par sniegto informāciju. Tā ir ļoti konkrēta un precīza informācija, un gribu teikt jautājums, ko mēs šorīt apspriežam, manuprāt, ir ļoti tipisks temats par kuru debates starp nacionāliem deputātiem un Eiropas parlamenta deputātiem ir nepieciešams un liederīgas, jo šeit ir runa par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kuri tiek piemēroti dalību valstīs, un mums ir ļoti daudz konkrētu situāciju, ar ko mēs saskaramies, kas mums ir jāanalizē un jākoriģē un es vēlētos, lai tā vai citādi būtu pēc šīs viedokļu apmaiņas uh, saglabāta saiknē attiecībā uz uh, PVN jautājumiem, cīņu pret uh, krāpšanos, par likumdošanas uzlabošanu, par kontrols metodēm. Tātad, lai turpinātos sadarbības starp kompetento Eiropas parlamentu komiteju un atbildīgajām komitejām dalību valstu parlamentos, jo tieši tā mēs varam šo starp parlamentu sadarbības procesu uzturēt, eh, jo abām pusēm ir atbildība par šiem jautājumiem. Uh, tā tad ir kompetence gan dalībvalstu parlamentiem, gan Eiropas parlamentam. Es uh, arī ar uh, gribētu apspriest šos jautājumus par vienotajām deklarācijām. Es saprotu, ka ir mērķis sistēmu vienkāršot, bet uh, gribu teikt, ka pārēja no 26 informācijas laukiem uz 5 būtu, uh, nebūtu ap, īpaši apsveicami, jo tas uh, noplicinātu šo informāciju, pavērtu jaunas iespējas krāpšanai un bet tā kā tas ir tāds eksperimentāls uh, pasākums, tad esmu gatavs uzklausīt racionāls uh, arguments, kas varbūt mani tomēr pārliecinās. Un Dāņu kolēģim gribēju teikt, ka šī sistēma ar nulles likmi un 25% likmi ir tiešām optimāla manā skatījumā, tā ir tāda stabila sistēma un ļoti labvēlīga valsts finansēm ir šī sistēma. Un gribu teikt, ka par spīti aizspriedumiem, kas valda arī manā valstī, šī sistēma nav netaisnīga. Tā gluži pretēji ir ļāvusi nodrošināt uh, gludāku, uh, elastīgāku ekonomikas darbību. Uh, Un es vienmēr arī atsaucos uz Dānijas pieredzi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vienmēr. Paldies. Nu, mums piešķirtais um, laiks šai diskusijai ir, diemžēl, beidzies. Varbūt komisija um, atbildes uz uzdotiem jautājumiem varētu mums rakstiski iesniegt attiecībā uz pārrobežu informācijas apmaiņu, tad mēs varētu to izplat, izplatīt visiem deputātiem. Un kas attiec uz tālāko sadarbību, tad šo jomu noteikti vajadzētu turpināt pētīt nākamā sasaukuma laikā. Es domāju, ka arī šajā sasaukumā esam strādājuši pie pietiekam daudziem tiesību aktiem, bet, nu, jebkurā gadījumā parasti darba mēs bieži vien izveidojam darba grupas atsevišķās jomās, un varbūt varam domāt arī par atsevišķu grupu nodokļu jomā, tas uh, varētu ar videokonferenču palīdzību piesaistīt arī valstu parlamentu deputātus. Nu, šādas idejas uh, ir būtiskas, jo īpaši procesa sākotnējā stadijā, kad um, vēlamies nodrošināt informācijas apmaiņu, lai sniegtu ieguldījumu diskusijā no dažādām pusēm. Es gan visticamāk nebūtu, nebūšu atbildīgā Bet, nu, tā tāda ideja, varbūt sekretariāts var to paturēt prātā un jaunā komiteja pēc tam varēs laicīgi pievērst šai ideja informāciju. Bet, nu, labi, šobrīd pārējiem pie otras mūsu sesijas daļas, kas ir saistīta ar fiskālo konsolidāciju un struktūru, struktūrālām reformām. Labās prakses apmaiņa 2014. gada izaugsmes aptaujā tika identificētas prioritātes attiecībā uz diferenciētu uh, fiskālo konsolidāciju, kas veicinātu izaugsmi un konkurētspēju un modernizētu valstu administrācijas. Dalībvalstīm būs uh, jāīsteno struktūrālās reformas un jākonsolidē valsts finansējums jaunajā pusgada ciklā. Jo īpaši ir būtiski uh, saprast, ka šī semestra aizsākšanās uh, ir saistīta ar pasākumu īstenošanu, lai veicinātu politisko atbalstu. Ir jādomā par to, kā Eiropas Savienība kopumā varētu dalībvalstīm radā, radīt jaunus stimulus reformu veikšanai, arī fiskālās konsolidācijas jomā, un ir jādomā par to, kāda veida metodika pastāv valsts finansējumā, piemērojot fiskālo konsolidāciju, un kāda ir labā praksa, kas pastāv dalību valstīs. Šobrīd um, nomainīsies runātāji, vai visi jau ir paspējuši ierasties. Nu, varbūt divu, triju minūšu, minūšu pauzīte šobrīd. Pār, pārorganizēsimies. Un tos, kas vēlas izteikties, aicināt pēc iespējas ātrāk, nodot mums runātāja kartiņu tās ir rozā veidlapas, lai pēc tam man būtu iespējams dot vārdu. Tad nu, tagad pārorganizējamies, un tad uzklausīsim runātājs un sāksim diskusiju. Okay, so now let's get on with our... Labi, turpināsim mūsu diskusiju, runāsim par labās prakses apmaiņu. Ja nu kāds vēlētos kafiju, tad uh, ārpus telpas tā ir pieejama. Gribētu sveikt runātājus, Koru van Naivenhauzenu vai Benga kundzi. Ceru, ka izdevās pareizi izrunāt, ka viņa pār ir no Nīderlandes pārstāvju palātas. Un viņa čentē Martīnes Pujalte, kas ir uh, Spānijas kongresa pārstāvis. Uzklausīsim šo kolēģu pieredzi. Lūdzu, Kora. Thank you very much, uh, dear chair. Paldies, priekšsādātāji. Pēc piecu gada perioda ar ierobežotu ekonomisko izaugsmu šķiet, ka Eiropas Savienībā, nu, uh, situācija uzlabojas un statistikas iestāžu veiktā prognoze norāda uz atvesaļošanās iespējām un pazīmēm visā Eiropas Savienībā. Un šo atvesaļošanos vajadzētu veicināt, dalībvalstīm ir jāturpina stiprināt budžeti un valstu ekonomikas. Dalībvalstīs ir ļoti specifiskas iezīmes un dalībvalstīm specifiskas um, tātad sistēmas. Tas nozīmē, ka uh, nav viena pieeja visās valstīs, piemēram, un katrs risinājums ir jāizvērtē atsevišķi. Un arī Nīderlanda, protams, jūt finanšu krīzes sekas. Bezdarba rādītāji Nīderlandē šobrīd mūsu izpratnē ļoti augsti, un turklāt Nīderlandē ir novērojama sabiedrības novecošanās, kas varētu ilgtermiņā radīt problēmas, ja neīstenosim reformas, tajā skaitā arī mūsu veselības aprūpas sistēmā. Nīderlandē ir jācīnās arī ar augstām uh, dzīvokļu, mitekļu cenām, un turklāt uh, palielinās arī mūsu izdevumi. Mums ir nepieciešams reformēt valsts sistēmu. Reformas lielā mērā ietekmē sabiedrības dzīvi, un tādēļ tas ir politiķu uzdevums skaidrot sabiedrībai, kādēļ uh, um, tādas ļoti striktas un smagas reformas ir sabiedrības interesēs. Lielākais izaicinājums ir iegūt sabiedrības atbalstu reformām. Un gribētu ar jums padalīties uh, divos mūsu labās prakses piemēros - decentralizācija un atbalsta panākšana. Pavisam nesen Nīderlandē esam uh, slēguši vienošanos starp uh, valdību, parlamentu, darba devējiem, darba ņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Uh, Šie līgumi, šīs vienošanās ir saistīts ar pensijām, sociālajiem pakalpojumiem, um, mājokļiem un veselības aprūpi. Esam mēģinājuši panākt līdzsvaru starp uh, atbalstu, kas nepieciešams reformām, reformu straujo ieviešanu un ekonomisko stabilitāti. Turklāt, ja vien iespējams, esam mēģinājuši reformas īstenot pēc iespējas zemākā līmenī Tātad pēc iespējas tuvāk um, pilsoņiem, kam šīs reformas ir paredzēts. Nu, piemēram, jaunā jaunatnes atbalsta sistēma ir, ir decentralizēta un tiek iznota pašvaldību līmenī. Un tas nozīmē, ka um, mūsu bērnu nākotnē drošība, sports, uh, visi sabiedrības dzīvē svarīgi elementi tiek ņemti vērā. Un, uh, Pašvaldība būs atbildīga arī par ilgtermiņa aprūpas politikas īstenošanu, jo beig beigās pašvaldības ir tās, kas uh, var saprast, vai aprūpe un aprūpas piedāvājums atbilst pieprasījumam. Tālāk priekšsēdētāji gribētu runāt par Eiropas Savienības lomu reformu stimulēšanā. Eiropas Savienības iekšējais tirgus ir Eiropas Savienības centrālais elements un Nīderlandes uh, um, tas ir tiešā veidā saistīts ar Nīderlandes interesēm. Arī mūsu nākotnē ir no tā atkarība, ka ja Eiropa zels un plauks, tas pats notiks arī Nīderlandē. Tomēr tajā pašā laikā Nīderlanda ļoti labi smagi izjūt arī krīzes sekas. Un tādēļ mūsu parlamenta vairākums uzskata, ka ir nepieciešams īstenot ekonomikas konverģenci. Tomēr Nīderlandes pārstāvju palāta uzskata, ka reformu īstenošana vēl aizvien ir valstu kompetences jautājums Dalībvalstīm ir jāspēj pašām izdarīt politikas izvēles, paturot prātā um, tās lietas, kas ir dalībvalstu interesēs. Pirms pēdējās Eiropadomes Nīderlandes pārstāvju palātā tika diskutēts par ekonomiskās politikas koordinācijas stiprināšanu. Notika diskusijas par līgumu um, atbildību un solidaritātes mehānismu, un šajā kontekstā pārstāvja palāta aicināja valdību noraidīt tiesiski saistošu līguma attiecību ieviešanu politikas pasākumu un ekonomikas reformu līmenī. Kas attiec uz sol solidaritātes mehānismu, tad mēs augstu vērtējam secinājums, par ko tika panākt vienošanās Eiropa padomē. Mūsuprāt, šim mehānismam nevajadzētu noteikt pienākumus dalību valstīm, kas uh, neiesaistās šajā sistēmā, un tam nevajadzētu būt, um, tam nevajadzētu skart daudzgadu finanšu schēmu, ja mums ir jārespektē galu galā dalībvalstu suverenitāte budžeta pieņemšanā. Mēs, protams, um, ar nepacietību gaidīsim tālāko attīstību Eiropa padomē un sagaidāms, ka nākotnē būs arī diskusijas par šo jautājumu, ņemot vērā, ka laiks iet uz priekšu. Paldies visiem par uzmanību un diskutēsim. Liels paldies! Vinčente Pujalte, kungs no Spānijas kongresa, lūdzu. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad que se me ofrece. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es gribēju uh, dalīties Spānijas pieredzē. Protams, koordinācija ir izšķirīgi svarīga, ir jāpieņem uh, ekonomiskās politikas vadlīnijas, jāparūpējas par ekonomisko kohēziju, lai varētu uh, saglabāt stabilu eiro. Krīze mums ir pierādījusi, ka eiro uh, nav kaut kas uh, pašsaprotams vai nenovēršams. Mums ir jāparūpējas par ekonomiskās stabilitātes saglabāšanu visās ES valstīs. Eiropas Savienībai ir jāizstrādā ekonomiskās politikas vadlīnijas, bet ir jābūt uh, ciešākai dalību valstu atsevišķo vadlīniju koordinācijai. Ir jāparūpējas par eh, stabilu un ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Tas, kas notiek vienā dalību valstī, neizbēgami ietekmē notiekošo arī citās. Konference par ekonomisko pārvaldību patiešām ir ārkārtīgi svarīga. Kopš Eirozonā sākās krīze, ES dalību valstis un Eirozonas dalību valstis ir ieviesušas virkni pasākumu, ir parakstījušas vienošanās, lai varētu spēcināt ekonomikas un monetāro savienību, tādā veidā izvairoties no līdzīgas krīzes atkārtošanās. Protams, ir e, jākoordinē ekonomiskās politikas ir jābūt vienotam finanšu eh, sistēmu uzraudzības mehānismam un uh, finanšu institūcijām, kā arī uzņēmumiem dalību valstīs ir jāievēro vienots normu kopums. 13. novembrī Eiropas eh, komisija uh, bija sagatavojusi igadējo izaugsmes pētījumu, kas ir daļa no Eiropas uh, semestra 2014. gadā. Tur ir piecas prioritātes un mums ir jāsaprot, uh, kā tās īstenot. Spānijā krīze sākās 2007. gadā bija ļoti daudz valsts izdevumu un trūka pietiekami stingru struktūrālo reformu, lai krīzi novērst pēc iespējas ātrāk. Jāsaka, ka valsts deficīts bija 11%, vienā brīdī mums izdevās to samazināt līdz 10%, un eh, pēc tam tas jau tika samazināts līdz 7%, un, diemžēl, bezdarbrādītāji ir augstāk par 25% grūtības tirgos un e, valsts parāda krīze, protams, noved pie finansējuma grūtībām un tas noveda pie e, ļoti augsta riska. Kā mēs varējām atrisināt šo problēmu? Tika ieviest šis pielāgošanās plāns, kas bija ārkārtīgi drakonisks, un 2011. gada novembrī notika jaunas vēlēšanas, un uh, tautas partiju uh, guva vēlēšanās lielāko uh, balsotāju atbalstu un tā pieņēma. Uh, reformu plānu, lai varētu uzlabot Spānijas konkurētspēju. Es uzskatu, ka reformas ir mainījušas mūsu darba tirgu, izglītības sistēmu, valsts administrāciju, kā arī preču un pakalpojumu tirgu un arī spēcinājušas mūsu uh, finanšu sistēmu. Eh, Spānija ir atkal uzlabojusi savus konkurences rādītājus, ir atgūta uzticība tirgiem, un tagad īstenībā Spānija vairs neapdraud Eiropas Savienības un Eirozonas stabilitāti. Ir arī uzlaboti izaugsmas rādītāji 2014. gadam, un eh, vakardien eh, to pašu apstiprināja arī SVF. Recesija tagad ir apstādināta, un pēdējā ceturksnī tika konstatēta izaugsme 0,1% apmērā. 2013. gadā uh, samazinājās bezdarbs par 147 385 personām. Un arī procentu likmes ir uh, samazinājušās par 200 pamatpunktiem. Investīcija apjoms ir gandrīz dubultojies, mēs esam paaugstinājuši eksporta rādītājus, eh, kas ir auguši par 6,2%. Ņemot vērā gūto pieredzi, mēs uzskatām, ka Eirozonas valstīm ir jādara vairāk, lai varētu ieviest nepieciešamās reformas, un tām ir jābūt optimizētām. Mēs uzskatām, ka ir jākonsolidē budžeti un ir jāievēro uh, visas normas, lai uh, valsts deficīta līmenis nepārsniegtu 3%. Mums nevajadzētu domāt, ka eiro pats par sevi varētu garantēt stabilu izaugsmi un uh, stabilu procentu likmi saglabāšanu uh, daudzās valstīs. Tā nav tiesa. Mēs esam uh, guvuši daudz mācību, mēs būsim daudz paģērošāki un uh, striktāki īstenojot ekonomisko politiku nākotnē. Mēs vēlamies, lai reforma programmas būtu visās valstīs. Es nedomāju, ka Eirozonai nav nākotnes. Ja mēs eh, darām to, ko no mums prasa, mums ir liels izaugsmas potenci potenciāls un labklājīga valsts, kas eh, nodrošina savus pilsoņus, ir kas tāds, uz ko var paļauties. Un tā ir viena no galvenajām vērtībām. Es uzskatu, ja Eiropas politiķi strādās roku rokā, plec pie pleca, uh, darīs to pareizi, tad mēs varēsim būt viena no tādām teritorijām pasaulē, kur ir uh, lielākā ekonomiskā izaugsme. Paldies, tagad Aleksandrs Domitsopolus. Э, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Jau sešus gadus starptautiskā ekonomikas un budžeta krīze uh, ir sākusies, mēs piedzīvojām recesiju, bezdarbs pārsniedz 11% un dažās valstīs jauniešu bezdarba līmenis ir sasniedzis vairs um, nepanesams līmeņus. Uh, un pēdējo gadu, pēdējo mēnešu laikā uh, Grieķija ir pastiprinājusi valsts finanšu sakārtošanas uh, procesu. Kopš no 2009. līdz 2013. gadam uh, Uh, mm, šis process ir bijis uh, straujākais kāds jebkad pieredzēts SAO valstīs. Šeit ir runa par 13% samazinājumu. Parāda apjoms samazināts par 10,8% un Eiropas komisija ir paredzējusi, ka Uh, budžeta adaptācija 2000, uh, laikposmam līdz 2020. gadam jau ir uzsākta, uh, samazinās izdevumi un palielinās ieņēmumi. Runājot par struktūru reformām, mēs esam veikuši pensiju reformu, samazinot pensijas par 40%, paaugstināts ir pensionēšanās vecums, darba tirgu ir ieviests jauns mehānisms minimālās algas noteikšanai, ir samazināti publiskie izdevumi un Eh, administratīvajā sektorā ir samazināts ierēģņu skaits, ir izveidota vienotā ierēģņu algu sistēma. Eh, veselības aprūpes jomā esam ap va, apvienojuši vairākas slimo kases, bija astoņas, tagad ir tikai viena šāda slimo kase, esam arī vienkāršojuši medikamentu kompensācijas un parakstīšanas sistēmu, esam arī apvienojuši, sakārtojuši dažādu sociālo pabalstu, skatā bezdarba pabalstu sistēmu. Esam pastiprinājuši budžeta kontroli. Uh, un izveidojuši automātisko korekcijas sistēmu, ja konstatējam, ka ir kādas novirzes. Šajā garajā reformu sarakstā esam iekļāvuši arī līdz šim slēgto profesiju atvēršanu, bet rezultāti ir bijuši uh, smagi ESAO konstatē, ka uh, īstenoto reformu rezultātā Grieķija uh, ir ar lielu izaugsmas potenciālu, bet 2013. gadā, diemžēl, jau ses, sesto gadu pēc kārtas mēs piedzīvojām recesiju, kas tagad ir uh, 25% samazinājums IKP, ģimeņu ienākumi ir samazinājušies, bezdarbs ir 27% un jauniešiem pat sasniedz bezdarbs 60%. Ģimeņu uzkrājumi ir samazinājušies un jau ir sasniegts likviditātes slieksnis. Un dāmas un kungi, runājot par šīs dienas tēmātu, uh, par to, kā veicināt izaugsmi un sakārtot valsts finanses. Eh, šeit tāds ideāls līdzsvars nav iespējams, viss ir atkarīgs no katras valsts specifiskiem apstākļiem, īstenotajām reformām, struktūra politikas, bet uh, katrā gadījumā ir absolūti nepieciešams, lai katra valsts pati varētu izvērtēt savas uh, vajadzības attiecībā uz reformām, uh, sociālo līdzsvaru un finansējuma nosacījumus paredzēt katras valsts ekonomikai. Tāpat ir jāņem vērā katras valsts specifiskās iezīmes. Katrai valstī ir savs DNS, to nedrīkstam aizmirst. Protams, Eiropas Savienība var dot atbalstu un palīdzēt atgūt uh, ekonomikas izaugsmi, valstī eh, samazināta bezdarbu un pazemināta eh, procentu likmes var sniegt atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, veicot uh, struktūru fondu um, izmantošanu, atvieglot piekļuvi kredītiem, veikt uh, administratīvās vienkāršošanas pasākumu. Tas viss var palīdzēt uh, ekonomikai atlapt. Uh, protams, ir ļoti svarīgi radīt datus, lai varētu radīt uh, demokrātiskus un sociālus nosacījumus stabilitātei valstī. Tas ir jāizvirza par prioritāti Eiropas Savienības politikai. Uh, īstenotai politikai ir jāstiprina sociālā kohēzija un attīstība un ir nedrīkst aizmirst par uh, ap programmu 2020 un ir jābalstās uz Eiropas Savienības pamatvērtībām šajā darbā. Paldies! Thank you very much. Uh, Paldies! Use more people to send in their... Es joprojām mudinu kolēģus uh, pieteikties runāt. Tolojankungs tagad no parlamenta. Viņš ir ļoti aktīvs. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Uh, am fost... Uh, Paldies, priekšstādātais kundze. Es kādreiz Rumānijā biju finanšu ministrs, un es vedu sarunas par vairākiem pārstrukturizācijas līgumiem. Kopī, protams, ved šīs sarunas arī ar Startautisko valūtas fondu. Varu piekrist visam uh, kolēģu teiktajam līdz šim. Protams, katrai valstī ir savs scenārijs. Bet šķiet politiķi neapzinās Ja valsts ekonomika nonāk grūtībās, jūs zaudējat konkurētspēju, ir pārāk augsti parādi. Jums ir jāveic dažādi pielāgošanās pasākumi, un tie bieži vien ir nepatīkami. Bet mēs nevaram šo pielāgošanās procesu ar kaut ko citu aizstāt. Ko mēs veicām, kas tika darīts Eiropas parlamentā un eh, ES institūcijās? Mēs paudām solidaritāti. Bet, protams, ar to vien ir par maz, ir jāuzņems arī atbildība pielāgošanās programma problēma ir tāda, ka valstīm tiek atvēlts konkrēts laiks, lai ieviestu pasākumus, kas atjaunos konkurētspēju. kreditoriem ir jāatvēl pietiekami ilgs laiks valstīm, lai tās varētu no vienas puses līdzsvarot um, maksājumu apropriācijas un lai tām arī būtu iespēja šos maksājumus veikt. Diemžēl viss nenotika tā, kā mēs vēlējāmies vai kāds bija paredzēts mēs nevarējām pietiekam precīzi izvērtēt to, kāda būs šo pasākumu ietekme. Valsts maksājuma kapacitāte un pārstruktūrizācijas prasības uh, netika īstenots par 100%. Protams, dažreiz mums nācās uh, kaut kāds izmaiņas veikt pēdējā brīdī, uh, un ir, bija nepieciešami jauni resursi. Varbūt būsiet jau pamanījuši. ka debates par trojkas lomu un valstu suverenitātes un demokrātijas problēmas bija ļoti sarežģīts. Protams, ir ļoti labi, ka šodien esam organizējuši šīs diskusijas, bet neaizmirsīsim, ka valsts, kas vairs nevar aizņemties naudu par normālu cenu, kam ir jāmaksā pārāk augsts likums, tai ir ļoti grūti pielāgoties jauniem apstākļiem. Paldies tagad Pedro Saura no Spānijas kongresa, lūdzu. Es nezinu, kur viņš sēž. Ā, pamanīju viņu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Būšu lakonisks. Esmu noraizējies. Jāsaka, ka mēs pieredzam Eiropas ekonomikas japanizāciju, tādu situāciju kā Japānā. Un struktūrālajām reformām ir jātiek saskaņotām ar katras valsts konjunktūras ciklu un, protams, budžeta konsultāciju. Gribēju paust kādu piemēru. Spānijā notika uh, ļoti tālajošas darba tirgus reformas, un ja ir domāts par algu pazemināšanu un arī par uh, atlaišanas izmaksu pazemināšanu, tad, protams, ir sarežģīti uh, konsolidēt budžetu. Tas ir jāpatur prātā. Protams, pasākumi uh, tiek ieviesti, lai uh, varētu izkļūt no krīzes, bet ir citi pasākumi, kas te nu nebūtu neveicina un tikai apgrūtina budžeta konsolidāciju. Protams, startautiskais uh, valūtas fonds uzskata, ka valstīm ir jādod pietiekami daudz laika, lai tās pielāgotos, un ir jāievieš uh, tāda laba parauga prakse, ir jāparūpējas, lai šie pasākumi patiešām nestu cerētos augļus. Daži vārdi par budžeta konsolidāciju. Vajadzētu ieviest tādas uh, vidustermiņa programmas, un mums ir jārunā arī par ieņēmumiem, nevien par izdevumu pusi. Protams, tas viss ir jāizvērtē neatkarīgiem ekspertiem, vai šie pasākumi ir bijuši efektīvi. Tātad tādiem ekspertiem, kas ir neatkarīgi no valstu valdībām. Varbūt parlaments varētu šos ekspertus iecelt. Spānijā tika izveidota īpaša nodokļu iestāde, kas īstenībā ir eh, vairāk atkarīga tieši no parlamenta labvēlības. Tika runāts par 3,8% deficītu. Mēs to vēlējāmies sasniegt 2013. gadā, bet ja mēs salīdzinām rādītājus eh, starp 2012. gada un 2013. gada septembri, tad eh, aplieses sasniedz 10,3% un valsts parāda līmenis. Ir pieaudzis gandrīz par 20% no IKP. ir pienācis tāds ļoti izšķirīgs brīdis, un es loloju daudz cerību. Eiropa var mainīties, tai ir jāmainās. Es ceru, ka tas notiks. Ja mēs to darīsim ar jaunām metodēm, tad mēs varam no krīzes izkļūt spēcīgāk nekā līdz šim un radīt daudz vairāk izaugsmas un darba vietu. Paldies! Vanden Lindena kungs no Nīderlandes parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dalība valstīs pārāk bieži rodas iespējas, ka 3% ir Briseles uzspiests diktāts. Dalību valstis īstenībā pašas spieda, ka šie 3, sprieda, ka šie 3% ir nepieciešama, lai ievērotu stabilitāti, lai varētu uzlabot konkurēt spēju un lai varētu arī aizņemties naudu par pietiekami izdevīgiem procentiem. Nu, būsim piesardzīgi. Nevajadzētu pilsoņiem radīt iespaidu, ka uh, nacionālā suverenitāte tagad ir ietekmēta un uh, ka dalība valsts pašas nav pieņemušas šāds lēmums. Dalība valstīm ir jāievēro arī savu pienākumi un ir ierobežota politisko lēmumu pieņemšana pieņemšanas brīvība, ka it kā dalību valstīm ir eh, viss jāvirz uz šo 3% ievērošanu un lēmumi ir jāpieņem saskaņā ar šo maģisko skaitli. Un gribu teikt, tā ir politiska apņemšanās pienākums un nedrīkst pieļaut, ka turpmāk dalību valstis mēģinās uh, tam līkumot apkārt, eh, iedzīvojoties vai kaut kā darot tos citu valstu rēķina. Tādēļ nākotnē mums vajadzētu garantēt, lai dalību valstu parlamentu kopā ar Eiropas parlamentu ievēro savus saistības. Un visas šīs diskusijas par suverenitāti, kas notiek dalību valstīs, bieži vien tiek uh, organizētas, izmantojot aplamus argumentus. Un ja jūs esat suverēns, tad jums ir jābūt arī pašam sev kungam. Jums ir jābūt atbildīgam par saviem lēmumiem un jums ir jābūt atbildīgam par savu doto vārdu. Tā tas notiek, piemēram, uh, monetārajā politikā un tirzniecības jomā tikai divi piemēri. Tā tad vajadzētu parūpēties, lai mēs ar saviem izteikumiem uh, neizdarītu pakalpojumu populistiem. Dalību valstis pašas pieņēma lēmums, jo uzskatīja, ka tas ir labākais risinājums gan pilsoņiem, gan Eiropas nākotnē. Priekšsēdētājs kundze, mums pilsoņiem ir jāpastāsta, ka mums šajās robežās ir um, nedaudz sasaistīts rokas un lūdzu runājot par suverenitātes ievērošanu un cienīšanu, neradīsim eh, iespaidu. Uh, ka mēs rūpējamies tikai katrs pats par savu labumu. Mēs Eiropā esam viens no otra atkarīgi, un tas, kas notiek vienā dalību valstī, ietekmē situāciju arī citā dalību valstī. Tādēļ ir ļoti jauki, ka šeit var tikties dalību valstu parlamentārieši ar Eiropas parlamenta deputātiem, lai parūpētos par kopīgas atbildības uzņemšanos, pieņemot politiskās vadlīnijas dalību valstīs. Paldies! Uh, thank you very much. Uh, now... Paldies no Eiropas parlamenta Antolins Sančes presēde lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju runāt par uh, pasākumiem, kas sev pierādīšu praksē. Gribētu um, augstu vērtēt uh, Buhaltes kunga teikto. Tas ir mans kolēģis no Spānijas. Mums ir varbūt jāpiemina vēl daži argumenti, kas tik bieži diskusijās neizskanēja. Ņemot vērā milzīgos izaicinājumus, milzīgās grūtības, kas dalību valstīm jāpārvāra, kā ar to viss tik galā? Nu, kā ieviest pasākums, ja galvenie politiskie spēki nevar vienoties savā starpā? Mums nevajadzētu visu laiku tikai runāt par to, kā pārvarēt krīzi un kā tā ir sākusies. Protams, ir jābūt eh, stabilākai, vajadzēja būt varbūt stabilākai eh, valūtas politikai, nu varbūt tā mums būtu izdevies izvairīties no krīzes, bet gribu teikt, ka Spānijā ir eh, ļoti ekspansīva, ir bijusi ļoti ekspansīva ekonomiskā politika. Bet jāceras, ka tas ir saistīts arī ar lēmumiem, kas tika pieņemti G20 līmenī. Un bija vairākas dalībvalsts, kas piekopa šādu ekonomisko politiku, mm, parakstot starptautiskas vienošanās. Tas ir jāsaprot, tas ir jāatceras, lai saprastu, kas tad īsti notiek šodien, lai to labāk varētu analizēt. Eiropā mums ir uh, arī jāatceras, uh, kas ir noticis pēdējo mēnešu laikā, un tas ir pareizi jāizvērtē. Jo bieži vien recesija iestājās tādēļ, ka tika pieņemti aplam politiskie lēmumi. Tagad dalību valstīm ir jāpielāgojas, jāievieš taupības pasākumi Kopš 2011. gada beigām mēs Spānijā piedzīvojam augstākos recesijas rādītājus kopš pilsoņu kara laikiem. Protams, ir nosprausti tādi ambiciozi mērķi, deficīts samazināšana, bet jāsaka, ka Spānijas ekonomika ir zaudējusi līdzsvaru un Mums ir eh, jāuzņems atbildība, bet mēs nedrīkstam pieļaut uh, zaudēt veselu paudzi. Mums ir jāstrādā kopīgi, un ja sabiedrība sapratīs, kāda ir reālā situācija, un arī tā kaut ko darīs, lai varētu ievērot šīs saistības, tad uh, mēs varēsim kaut ko sasniegt. Un Gribu teikt, ka ir piecas galvenās prioritātes budžetārā prioritāte, struktūrālās, sociālās reformas, administratīvā reforma un izaugsme. Mums ir uh, jāstrādā kopīgiem spēkiem, lai šīs reformas īstenotu. Uh, ja runājam par budžeta deficītiem, Spānijā vajadzēja veikt eh, ļoti iespaidīgas tālajošas fiskālās reformas, bet uh, pirmām kārtām eh, nevar būt tā, ka, piemēram, eh, konsolidēt budžetu radīsies izaugsme. Nē, ir eh, sākumā jābūt izaugsmē un pēc tam var veikt nepieciešamo konsolidāciju. Nu, ASV īstenībā ir mums tāds ļoti interesants paraugs. Ir arī jāpilnveido banku savienība un dalību valstīm ir jāapzinās, vai tiks pieņemta šī banku uh, glābšanas likumdošana līdz 2016. gadam un šim fondam, protams, ir e, jādarbojas pietiekami labi, bet ja tas e, sāk darboties tikai kaut kad 2016. gadā, varbūt tas pat nav pārāk liederīgi. Mums varbūt ir e, jāpieņem lēmumu ātrāk, lai izvarītos no tā, ka nodokļu maksātājiem atkal dārgi jāmaksā par visām šīm reformām. Mm-hmm un e, tiek runāts par struktūrālajām reformām, un tām ir jābūt prognozējumām. Un nevar būt tā, ka jūs e, kaut ko e, īstenojat par roku galam pēdējā brīdī. Nē, reformām ir jābūt prognozējumām un ir jāprognozē to ietekme uz tautsaimniecību kopumā. Eiropas kontekstā uh, tiek runāts par to, ka dalību valstīm ir jāievieš reformas. Pirmā prioritāte ir darba vietu uh, radīšana. Ir arī dažādi elastības mehānismi, lai saglabātu darbu, darba vietas. Protams, jūs varat runāt par solidaritāti, minimālajām algām, bet mums ir jāstrādā smagāk, lai samazinātu bezdarba rādītājus. Nu, ir jābūt kaut kādiem minimāliem sociālajiem standartiem visā Eiropā. Mm Ja mēs runājam par uh, administrācijas reformu, ir jābūt politiskajām reformām, politiskā uh, vienošanās ir jānoslēdz. Paldies, Antalīna! Es atvainojos, man bija jābūt uh, nedaudz stingrai, tātad divas minūtes bija atvēltais runāšanas laiks. Protams, mums ir pietiekami daudz laika, lai runātu nedaudz ilgāk, bet es negribu būt negodīgi pret pārējiem kolēģiem. Un tagad uzstāsies Edvards Siklūna, kas ir Maltas finanšu ministrs un kādreizējais mūsu komitejas loceklis. Edvards, prieks tev redzēt, lūdzu, tev vārds. Thank you, Sharon. <coughs> Paldies, Sharon. Es gribēju arī teikt, ka runāju kā Maltas ministrs, nevis uh, kā savā iepriekšējā amatā runājot. Gribu teikt, ka mēs šajaucam uh, dažādas lietas, kas gan patiesībā būtu jānodala, lai varētu skaidri uh, analizēt situāciju. Pirmais jautājums, vai ir pieļautas kļūdas? Jā, patiesi kļūdas ir pieļautas neatkarīgi no tā, vai SVF uh, darbojās trojkā vai ne piemēram, prognozes bija pārāk uh, optimistiskas runājot par taupības pasākumiem, ka nesamazināsies IKP tik lielā mērā vai investīcija apjoms, bet patiesībā bija samazinājums bija liels, un SVF pieredze līdzīgu valstu gadījumā vien mēr uh, noved pie uh, valūtas devalvācijas, mm, bet uh, šādu recepti nevarēja piemērot eirozonai kopumā. Tātad visi šie pasākumi un tas, ka netika domāts par sociālo ietekmi, par uh, ietekmi uz bezdarba rādītājiem, Tātad eh, situācija bija bezprecedenta un eh, kļūdas eh, tika pieļautas tādēļ, ka trūka pieredzes un uh, ekonomisti neierosināja pareizos risinājumus pareizā brīdī. Tātad šādas kļūdas ir pieļautas, neatkarīgi no tā, vai trojka bija leģitīma vai nē. Nākamais jautājums ir par to, ka e, e, Eirozonas valsts zaudē e, kontroli par, par savām finansēm, pakļaujoties starptautiskai institūcijai, kas atrodas ASV šajā gadījumā. Tas uh, ir uh, pieredzēts arī citviet, ja valsts nonāk uz bankrota robežas, tad tas, šī, šī valsts vai institūcija nonāk kreditora varā. Kredit investors vēlas atgūt uh, aizdevumu pēc iespējas izdevīgās, uz pēc iespējas izdevīgiem nosacījumiem. Tātad šeit nav runa par demokrātiju, leģitimitāti, bet vienkārši tā tas ir. Tas ir finansiāls jautājums. Tātad, ja jūs atrodaties uz bankrota robežas, tad šāda kontrola zaudēšana ir paredzama. Un uh, Protams, ja jums jāstājas tiesas priekšā, jūs vēlētos, lai šī tiesa atrodas jūsu valstī, nevis ārzemēs, jo jūs uh, rēķināties, ka jūsu valsts tiesa uh, labāk sapratīs jūsu situāciju nekā uh, kādas citas valsts tiesa. Ja ir jā, parāds nosacījumi, tad mēs varētu vēlēties, lai šī institūcija, trojka vai, vai kāda cita, būtu eiropeiskāka, nevis uh, darbotos starptautiskā mērogā. <coughs> mēs uh, tātad vēlamies šos punktus nodalīt vienu no otra lai varētu izdarīt secinājumus par leģitimitāti. Bet ja mēs nonākam pie rekomendācijām, tad tautai šīs rekomendācijas ir jāsaprot, un šai gadījumā es piekrītu, ka bija nepieciešama lielāka leģimi, leģitimitāte uh, šo valstu tautas izpratnē. Paldies, Eduard! Horvātijas parlamenta ekonomikas komitejas pārstāve Malečs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Horvātijā arī pastāv pārmērīgs deficīts budžetā. Un mm, man, kā Horvātijas pārstāvei, būtu uh, interesanti izvērtēt, kādi mehānismi pastāv Eiropas līmenī. Tātad pastāv šis Eiropas pusgads, kas ir saistīts ar ilgtermiņu struktūrāliem pasākumiem, uh, kas risina jautājumus par investīciju apjomu pieaugumu, par bezdarbu samazinājumu. Uh, Bet mēs jau visi zinām, kādas ir atbildes uz šiem jautājumiem. Tomēr problēma ir saistīta ar šo pasākumu ieviešanu praksē. Ja jāpalielina investīcijas, tad ir nepieciešama investīcijām labvēlīga, stabila vide. Ja vēlamies palielināt eksportu, mums ir jāpaukstina mūsu uzņēmumu konkurētspēja. spēja. Jā, tāpat ir jānodrošina citi finansējuma avoti mūsu e, maziem un vidējiem uzņēmiem. Tātad mēs zinām šos risinājumus, bet nezinām, kā tos īstenot praksē, un tādēļ ir nepieciešama pieredzes apmaiņa ar kolēģiem, ko mēs īstenojam arī šodien, lai samazinātu. Uh, pārmērīgu deficītu, ir jāveic arī īstermiņa pasākumi, un šo pasākumu rezultāts var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Bieži vien ir vēlme samazināt publiskā sektora algas, jo tādējādi uzreiz var samazināt deficītu. Bet tai pašā laikā mēs samazinām arī privātās sektora algas Un ja algas uh, tiek pārmērīgi samazinātas, tad mēs arī samazinām darbinieku skaitu, kas pazemina konkurētspēju pretēji tam, kas ir iecerēts. Tātad mums ir labi jāpārdomā, kā mēs īstenojam šos pasākumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Uh, Nīderlandes piemērs ir ļoti pozitīvs. Ir jāsadarbojas ar visu sabiedrību, lai efektīvi īstenotu reformu procesu un stiprinātu administrāciju, uh, īstenojot efektīvu decentralizācijas procesu. Uh, thank you. Uh, now from another Spanish member of the... Paldies. Vēl viens Spāņu deputāts ekonu komitejā. Pablo Zalakungs, lūdzu. Liels paldies, Sharon! Manuprāt, ir ļoti labi, ka nu esam pāršķīruši jaunu lapu mūsu diskusijās par taupības pasākumiem un izaugsmi. Un man ir liels prieks redzēt, ka šķiet, ka nu varam visi vienoties, ka ir nepieciešams pārstruktūrēt budžetu, lai tādējādi veicinātu ekonomisko izaugsmi, lai nodrošinātu budžetam pamatu. Varu piekrist Spānijas kolēģim, ka ir jāatrod īstais brīdis šo pasākumu īstenošanai, un Spānijas valdība, manuprāt, to ir panākusi. Mēs vēlējāmies trīs papildus gadu, gadus uh, pārmērīgā deficīta procedūras atrisināšanai, un ar to ir saskāršās daudzas valsts, bet šobrīd, manuprāt, ir būtiski pievērsties izaugsmas veicināšanai. Manuprāt, ir divi svarīgi jautājumi. Pirmkārt, jārunā par reformām industrijā, un kā jau mēs uh, vakardien diskusijās atzinām, ka ir um, jāstrādā pie reformu īstenošanas dalību valstīs. Ir daži dalību valsts, kas uh, netik ļoti vēlas īstenot reformas, reformas tiek uzsākts, bet nevienmēr tiek novests līdz galam, un tas ir būtiski svarīgs jautājums, par to mēs runājam jau vakardien. Arī kredīti un aizdevumi uzņēmumiem, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, ir jāatbalsta un jāizsniedz balstoties uz vienādiem kritērijiem visā eirozonā. Tur es varu piekrist, un tas ir būtisks um, problēma jautājums, ar ko mums jāstrādā šogad, jo galu galā mazie un vidējie uzņēmumi ir uh, attīstības dzinējspēks, un tieši tādēļ šim jautājumam vajadzētu varbūt pieiet ne tikai nacionālā, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Ir jāstiprina finanšu tirgus, un tur būtiski ir dalībvalstīm īstenot uzsāktās reformas. Komisija un ECB vajadzētu stiprināt investīcijas, varbūt izmantot vienotu pieeju. Šobrīd situācija, diemžēl, tāda nav. Es patiešām ceru, ka drīz visas iestādes nonāks pie vienotas pieejas, kredīti tieks, tiks doti lielākā mērā, bet jebkurā gadījumā mums ir nepieciešams vidustermiņa un ilgtermiņa risinājums. Un tajā pašā laikā arī īstermiņā uh, ir lielākā mērā jāiesaist Centrālā banka un Investīcija banka. Paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu Itālijas budžeta komitejas senēta pārstāvim, Kajārī kungam lūdzu. lūdzu. Yes. Paldies. Vakardien un arī šorīt jau diskutējam par to, ka vēlamies pāršķirt jaunu lapu Eiropā un koncentrēties uz ekonomisko izaugsmi. Lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, ir nepieciešamas struktūrāls reformas. lai izvairītos no slikta rezultāta nākotnē, varbūt vajadzētu precizēt, kādas ir reformu un attīstības attīci, attiecības. Protams, ir nepieciešams īstenot reformas Eiropā. Šajā reģionā ir nepieciešams veicināt produktivitāti, un tas nozīmē, ka ir jānodrošina elastīgs un konkurētspējīgs tirgus. Tomēr tajā pašā laikā gribētu piebilst, ka struktūra reformas uh, pašas par sevi nenodrošinās šī rezultāta sasniegšanu. Īstermiņā reformas vēl tikai tālāk apspiedīs un ierobežos pieprasījumu. Tas nozīmē, ka struktūra reformas veicina produktivitāti ar divu elementu palīdzību. Pirmkārt ir um, darba spēks zemās produktivitātes um, nozarē, kas tiek pārnests uz efektīvāku ražošanu, bet tajā pašā laikā ir nepieciešami abi šie procesi. Tiek ierobežota, ierobežots pieprasījums, un no otras puses darba spēks pāriet uz augs vairāk ražīgiem sektoriem. Bet mēs panākam tikai vienu no šiem diviem sasniedzamajiem mērķiem. Turklāt uh, situācija ar nodarbinātību vēl tikai vairāk pasliktinās. Tādēļ vajadzētu uzsvērt, ka stratēģija, lai nodrošinātu ekonomiskas, ekonomikas izaugsmu Eiropā, šī stratēģija ir jābalsta uz no vienas puses struktūrālām reformām, bet tajā pašā laikā ir nepieciešami vēl trīs papildus komponenti simetriski tirgus pielāgojumi, pārpalikuma un deficīta līdzsvarošana, efektīva banku savienība, arī tas ir būtisks elements, un arī investīcijas Eiropas līmenī un nacionālā līmenī, kas veltīts izaugsmai. Mēs nevaram turpināt runāt tikai par struktūrālām reformām, jo tad rezultātā mēs nonāksim tikai pie uh, efektīvāka zemes produktivitātes sektora, bet uh, nodarbinātībai tas par labu nenāks. Paldies! Paldies! Vēl kāds ekon biedrs no Beļģijas. Marijan Taisen, lūdzu. Jā, danki vēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par fiskālo konsolidāciju un struktūrālajām reformām, Tad, protams, jādomā arī par solidaritāti. Daudz kolēģi par to runāja, un arī tas eh, vakardien izskanēja diskusijās. Ir daudz valsts, kam jāpieņem tādi sāpīgi lēmumi, un jāsaka, ka mm, šīs vienošanās Eiropas līmenī um, veic spiedienu uz dalību valstīm, un es uh, labprāt vēlētos. Uh, lūgt mūsu kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem uzmanīties, e, nedarīt par daudz, e, lai neradītu iespaidu, ka tas, par ko mēs e, vēlamies panākt, ka tas, par ko esam vienojušies kopīgi ar Eiropu, Eh, tiek atspoguļots kā kaut kas tāds, ko ir uzspiedusi Eiropa, un tad eh, Eiropa tiek padarīta, ziniet, par tādu kā um, ārzemju teritoriju, bet Eiropa jau atrodas šeit, mūsu kontinentā, nu nevajag visu laiku te runāt par tādu Eiropas diktātu. Mēs taču esam vienmēr uh, arī ievēroši suverenitāti un nevajag radīt tādu iespēju cilvēkiem, ka suverenitāte ir iedragāta. Nē, suverenitāte ir mums visiem kopīga un tā ir Eiropas integrācijas kodolā. Uh, Un jāsaka, ka ir uh, lēmumi, ko var pieņemt Eiropas līmenī daudz efektīvāk un mērtiecīgāk, tad, ja mēs esam to kopīgi, par to kopīgi vienojušies. Tādēļ lūgtu arī kolēģiem no dalību valstu parlamentiem izmantot pareizo valodu, nerunāt par Eiropas diktātu, jo tas tikai Eiropas tēlu um, atspoguļo tādā nepareizā gaismā. Protams, ir zināms spiediens, bet īstenībā šis spiediens var uh, kalpot arī progresam. Protams, uh, grūti, sarežģīti lēmumi uh, ir kas tāds, kas citreiz ir jāpieņem, un tas jau nav ļoti viegli, bet mēs kopīgi varam cilvēkiem paskaidrot, ka tas ir nepieciešams, lai palīdzētu, lai valstis paliktu uz pareizajām politiskajām sliedēm. Un mums ir arī šo lēmumu un pasākumu pareizība uh, un um, auglīgums jāizvērtē, un tas ir jāizdara pareizajā brīdī. Un nevajadzētu te mēģināt uh, radīt tādas kā divas nometnes Eiropa un dalību valstis, dalību valsts un Eiropa. Mums tas ir jādara kopīgi. Uh, Un, protams, ir, nevar pieļaut to, ka dažas valstis te runā par solidaritāti un citas it kā bauda šīs solidaritātes ieguvumus. Padomāsim par to, kā rīkoties kopīgi, neno, neizspēlējot uh, vienu pret otru un kā realizēt šo ilgspējīgo izaugsmi. Un priekšsēdētājs kundze šī doma par suverenitāti ir jānovērtē pareizi un Jāsaka, ka katram līmenim, katram administrācijas līmenim ir savas iespējas un savas tiesības. Paldies. Mač. Paldies. Vairs neviens nav pieteicies izteikties. Tādēļ došu vārdu vēlreiz runātājiem, kas vadīja mūsu diskusiju. Sākumā došu vārdu jums, Kora. Vai vēlaties izteikties, lūdzu? Dank u wel. Ik denk dat we een hele interessante. Uh... Kora, paldies. Jā, man šķiet, ka diskusijas bija ļoti interesantas un jāsaka, ka visi ir viensprātis, reformas ir nepieciešams, tāpat esam viensprāts, ka šīs reformas dažreiz ir sāpīgas un ka tās, protams, ir e, vienmēr jāturpina skaidrot, kādēļ šīs reformas nāk par labu. Un Uzskatu, ka mēs visi varam uh, kopīgi vienoties, uh, ka tas, kas notiek vienā valstī, ietekmē ļoti spēcīgi norises arī citās valstīs. Un, protams, mums ir uh, jāsaglabā tāda augstasinīga pieeja lietām, un priekšsēdētājs kundze, es lūgtu arī visus tā uh, kārtīgi padomāt par mūsu rīcībā esošo. Uh, instrumentu izvērtējumus, sešpaka, divpaka, nu vai tas ir neizstarētos augļus, jāsaprot, vai uh, mūsu politiskie lēmumi ir bijuši pietiekami efektīvi un jāsaprot, uh, kādā vīzē ieviesta visas šīs reformas un reformas, piemēram, uh, Nīderlandē ir. Um, Uh, revīzijas palāta, kas uh, pēta valsts izdevumu efektivitāti. Nu, es domāju, tā ir tāda laba struktūra, un es domāju, ka šajā interparlamentārajā konferencē visi kopīgi mēs arī esam guvuši daudzas būtiskas atziņas, un uh, tas arī, domāju, ir galvenais mērķis šim pasākumam. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Pujalti kungs, lūdzu. Liels paldies! Man tiešām iepriecina šī mūsu diskusija, tā ir bijusi um, tiešām vērtīga. Diskusijas par labās prakses apmaiņu ir tiešām svarīgas, jo tas mums ļauj mācīties, uzzināt, kas notiek citās valstīs, uzzināt, kādi pasākumi tiek īstenoti pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs un um, šie pasākumi iespējams var būt noderīgi arī mums. Bet jebkurā gadījumā ir ļoti būtiski norādīt, ka labās prakses apmaiņa ir jo īpaši svarīga mūsdienās. Tas, kas tiek veikts vienā dalībvalstī, ietekmē arī citas dalībvalstis. Un tādēļ, manuprāt, apmaiņa ar labo praksi ir ne tikai veids, kā uzzināt, kas, no, kas tiek darīts citās valstīs, bet uh, Tas ir būtiski nepieciešams, lai mūsu visu kopīgais sniegums būtu labāks. Eiropas Savienība un Eirozona nozīmē, ka mēs varam īstenot dalību valstīs vairāk nekā proporcionāls izaugsmes rādītājs, tādēļ um, būtiski ir sadarboties un labi sadarboties. Turklāt gribēju arī norādīt, ka no manas valsts skatu punkta raugoties, es uzskatu, ka dažādu dalībvalstu specifiskās iezīmes ir jā, jāpavieno ar konsekventu visu valstu īstenošanu, īstenot politiku, paturot prātā dalībvalstu atšķirības. Mēs, protams, negribam nekādā veidā apdraudēt vai kaitēt suverenitātei, tomēr Eiropa var iet vienu ceļu un īstenot politiku, kas neapdraud nevienu pusi kas nevienu neka, nevienam nekaitē. Es domāju, ka tā ir krīzes mācība. Krīze, manuprāt, ir skaidri parādījusi, ka, nu, ir nepieciešams koordinēt rīcību politiku tajā pašā laikā neapdraudot valsts suverenitāti. Turklāt gribētu arī norādīt, ka no Spānijas parlamenta skatu punkta raugoties ei, diskusijas Eiropā Un atsaucoties arī uz Sančes kungu teikto par pārmērīgo deficīta rādītājiem, par to runāja vairāki deputāti. Nu, es nezinu, vai šī ir tā īstā vieta, kur to pārunāt. Svarīgāk ir rādītāji paši par sevi. Šobrīd rādītāji Spānijā tos vērtē ne tikai Spānijas iestādes, bet arī Eirostat un komisija. Galu galā šie rādītāji ir apstiprināti Eiropā, un ceru, ka kolēģi neiebildīs, bet gribētu teikt, ka Spānija pēdējo divu gadu laikā ir bijis veiksmes stāsts. Mēs esam pārvarējuši recesiju. Var jau būt, ka daži opozīcijas pārstāvi teiks, ka tas tā bija tikai veiksme, bet nē, es domāju, ka mēs veicam pareizos pasākumus. Paldies! Paldies! Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties, paraudzīšos gan vēl zālē, varbūt esmu kādu palaidusi garām. Bet, nu, šķiet, ka mums būs iespēja ieturēt īsu pauzīti. Daži no jautājumiem, par kuriem šodien runājām, rada bažas arī Eiropas parlamentam, kā piemēram jautājumi, kā nodrošināt simetrisku pielāgošanu. Tas, protams, ir pretrunīgs jautājums, tomēr tas mums kaut kādā veidā ir jāpanāk. Manuprāt, tika izteikts arī vērtīgs komentārs par uh, to, ka ir jāatzīst, ka jebkuri, jebkurš kreditors uzstādīs nosacījums, to minēja Edvards Sakluna kungs. Un jau šobrīd redzam, ka ir vairākas dalībvalstis, kas mēģina rast veidus, kā, kā uzņemties tos pasākumus, kas ir jāveic. Un tas ir būtiski, jo ja negūsiet uh, sabiedrības atbalstu, tad visticamāk nekādas lielās pārmaiņas īstenot neizdosies. Redzu, ka ir vēlme pāriet um, nākamajā fāzē, kad Eiropas Savienība pati tiks galā ar visiem šiem problēmu jautājumiem un iztiksim bez starptautiskās intervences. Šobrīd pavisam īsi rezumēsim um, secinājumus un plenārsesija sāksies pusē Tātad pus 12, 11.30, tad sāksies plenāra sesija, kur piedalīsies arī nodarbinātības un budžeta komiteju priekšsādātāji. Un tiem, kas eh, varbūt eh, vēl nezina, gribētu jūs informēt, ka Eiropas kopiena tiesa ir um, atteikusies, pieņēmusi negatīvu lēmumu apvienotās karalistes uh, iesniegtajā lietā par um, par īste, tātad īslaicīgu akciju pārdošanu ar mērķi iegūt peļņu, bet, nu, pēc piecām minūtēm atsāksim darbu. Paldies!